iekšējās drošības stratēģijas izstrādāšanu un turpināsim sadarboties. Paldies! Paldies komisārs kundzei! Līdz ar to šīs diskusijas ir uh, noslēgtas. Balsojums būs rīt 2012. Nākošais darba kārtības punkts ir Kornelis de Jong ziņojums ES nostāja krimināltiesību jomā. Dodu vārdu referentam četras minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, krimināla tiesības, nu, nav tāda vienkārša tēma. Krimināla tiesības eh, nozīmē to, ka aizdomās eh, turētā tiesības tiek ierobežotas un ar to jā, pret to jāizturas ļoti eh, uzmanīgi. Protams, ka ir noteikti priekšnoteikumi tam, lai pamatiesības varētu ierobežot, bet, kā jau teicu, tam ir nepieciešami priekšnoteikumi, proti rīcības pamats un apdraudējums. Kā rīkojamies mēs politiķi? Plašsaziņas līdzekļi daudz raksta, daudz raksta par šausmīgiem noziegumiem. Tas notiek daudz biežāk nekā agrāk. Tiek izvirzītas prasības tiesnešiem, politiķiem, un dažreiz politiķi arī grib no nu, tā kā punktus iegūt un likumus mainīt un noteikt stingrākus sodus. Uh, vai arī vēl tādu plašāku tā pielietojumu. Un ja viņi vēl tad spēja politiskos partnerus uh, Eiropā pārliecināt par to, ka šāds uh, likums ir jāievieš, tad viņiem liekas, ka viņi ir veiksmīgi darbojušies, bet tas nav pareizi. Krimināla tiesības nav domāts, lai īstermiņa izmaiņas veiktu. Pirms šādas vienošanās notiek, piemēram, par um, krimināla tiesību uh, skarbāku pielietojumu, jāskatās, kā datam ir ietekme, vai vairāk noziedznieku tiek noķerti, izciešot sodu pēc tam socializēti, vai iedzīvotāji ir ieinteresēti, lai sodi būtu bargāki, vai tas nosaka to, ka likumi tad tiktu uh, vairāk, respektīvi labāk ievēroti. Nākošais arguments. Tiesības kādas uh, ir uh, Briseles lēmumiem. Uh, pēc LSD daži noziegumi varētu piekrist arī šai kompetences jomai. Tas nozīmē, ka manevrēšanas iespējas ir pietiekami plašas. Nu, es varētu, piemēram, iedomāties, ka daži, daudz risinājums gribētu panākt Eiropas līmenī, taču jāievēro nacionālās tradīcijas un arī kultūras atšķirības, kādas ir iesakņotas pat arī krimināltiesībās. tiesībās piemēram, dalību valstīs uh, ir atšķirīgi risinājumi par konstitucionālo tiesību pielietojumu un to pretrunām ar konkrētiem kompetences jautājumiem. Kā tad ir ar nacionālo kompetenci? Šeit mēs redzam, ka krimināltiesībās uh, ir zināma uh, spriedzi. Mēs nevaram doties tālāk pa šo ceļu koordinēt, jā, bet ja kaut kam jātiek harmonizētam, tad tas nevar notikt, ja vien nav ļoti nopietnu o, iemeslu tam. Manā ziņojumā es rakstu par to, ka krimināla tiesības nedrīkst būt politisku jautājumu un politisku cīņu lauks. Un harmonizēšanas sekas jāvērtē, izvērtējot, kāds būs efekts. Bez tam ir jāievēro cilvēktiesības, un tam ir jābūt prioritāram jautājumam. Ļoti nozīmīgi ir, lai uh, rīcība būs, būtu konsekventa un skaidra. Visām institūcijām jādarbojas šādā izpratnē arī Eiropas parlamentam. Jo tādas sadalīta, fragmentētas krimināla tiesības uh, nedarbojas veiksmīgi. Paldies visiem kolēģiem Libe komitejā arī par uh, ļoti vērtīgumiem pienesumiem. Ceru, ka mūsu priekšlikumi un izstrādātie dokumenti ļaus labāk sadarboties ar citām institūcijām, bet es domāju, ka uh, Eiropas krimināltiesības uh, tām būtu jāstājas spēkā tikai tad, kad tas ir absolūti nepieciešams. Paldies! Tagad priekšsēdētāji. Brīvā mikrofona procedūra. Vosa kungs būs pirmais runātājs. Lūdzu, viena minūte. Ja. Vielen Dank. Um... Paldies. Gribu teikt paldies Kornelijosam Demjongam par atdevi, par iesaisti. Viņš ir ļoti aktīvi, izsvērti strādājis, un man liekas, ka tas ir ļoti uh, Labi, ka mēs tādos, tādus nelā, nelielus soļus sparot esam pietuvojušies saturiskiem risinājumiem. Jāsaka, ka viņam ir taisnība. Mēs redzam to, ka krimināltiesības katrā dalību valstī ir veidojušās atšķirīgi un tādēļ pieeja ir atšķirīga bijuši. Un tas nu patiesi ir tas stiprākais instruments, kāds mums ir, lai uh, pamattiesības saglabātu vai arī ierobežot. Mums vajadzētu ļoti uzmanīgi procesuālās tiesībās un arī materiālās krimināla tiesībās rīkoties. Tādēļ domāju, ka ir īpaši uzmanīgi jāpārdomā, vai varbūt šajā jomā arī būtu kāds koncepts jāizstrādā, lai mēs ar uh, izmeklēšanas uh, darbībām uh, uzmanīgi rīkotos, lai mēs pieeju rastu tādu, kad uh, saskaņot rīcība notiek. Man atvēlētais runas laiks, diemžēl, ir uh, iztecējis, bet nu vēlreiz gribu aicināt kā konceptu uh, sākumā mēģināt izstrādāt, mū, uh, izstrādāt mūsu domas un pēc tam kol, uh, konkrētus soļus spērt. Paldies! Paldies, nākošais runātais Albrecht kungs! Priekšsēdētājs kundze, Mālstrojums kundze, nu, turpināšu tādā pašā izpratnē kā uh, Fosikungs. Es domāju, ka tas ir absolūti nepieciešams uh, virzīties un koordinēt stratēģiju. To mēs redzam arī De Jonga kunga ziņojumā. Jārunā par kriminālu tiesību harmonizēšanu, lai Tas notiktu ne tikai tajās jomās, kur ir tādas īstermiņa intereses, bet arī ilgtermiņā, lai mēs radītu koherentu kriminālu tiesību sistēmu. Un varbūt, ka tiešām būtu tā laba ideja, ja uh, tieslietu. Uh, Uh, sektorā strādājošo padomātu, kā uh, varētu virzīt situāciju uz priekšu, jo tiešām ar padomu parasti ir uh, problēmas, raugoties uz perspektīvas darbību, runājot par minimāliem standartiem, par izmeklēšanu un parlamentu un padomus perspektīvas, lai tās apvienotu komisijai jāuzņems īpašu lomu, un to gribu uh, lūgt, lai komisija tā arī darbotos. Paldies! Paldies, nākošais runātājs Batenkungs. Paldies! Ziņojums apstiprina to, nu kā es vēlēju savus vēlētājus Londonā un Anglijas tautu kopumā pēdējo gadu gaitā brīnājis, proti, ka es e, vēls pati savas krimināla tiesības sistēmu radīt. Un jau tā ir pavirzījusies diezgan tālu uz priekšu šī mēķa virzienā. Esmu savu ziņojumu e, sarakstījis brīvība, tiesiskums vai Eiropas policijas valsts e, radīšana. Mums šāda policijas valsts Anglijā nav vajadzīga. Mums ir um, paražtiesības, kas ir tūkstošu gadu laikā radītas. Un eh, šīs eh, eh, tiesību hārta un viss šie mūsu sasniegumi, tas viss tiek aizslaucīts prom, kas ir radies gadsimt gaitā. Uh, un tagad varēs ieslūdziet cilvēkus uh, mēnešiem vai gadiem, uh, pamatojoties uz uh, neskaidrām apsūdzībām. Brītu tiesa e, ir jāaizsargā savu pilsoņu no patvaļīgas apcietināšanas. Jūsu krimināltiesības izdarīs e, pilsoņu brīvībai to pašu, ko Eiropas valūta ir izdarījusi e, tautsemniecībai. Paldies, un tagad Pirkerkunga vārds. Paldies, priekšsēdus kundze. Mēs šodien runājam par to, kā ilgi ilgstoši var nodrošināt drošību Eiropas Savienībā, tas bija e, ziņojuma mērķis un arī kopumā tas ir mūsu mērķis. Un vēlam Malmstrēms kundzai tiešām šo mērķi sasniegt, ja neizdosies e, Eiropas līmenī e, pietuvināt krimināltiesības, tad šī stratēģija cietīs neveiksmi. Tādēļ es atbalstu to, ka mums ir jāpieliek visi pūliņi lai e, krimināltiesības visā Eiropā tiktu pietuvināts, protams, respektējot e, dalībvalsts tradīcijas. Un tomēr mūsu mērķim ir jābūt harmonizējot krimināltiesības, tādējādi panākot to, kas drošības jomā e, e, ir nepieciešams robežu apsardzībā, organizētās e, noziedzības apkarošanā, e, Eh, kibernoziegumu apkarošanā. Paldies un vārds Paškas kungam. Paldies, priekštēdus kundze. Komisārs kundze. Piekrītu tam, ka līgumos e, tiek noteikti priekšnoteikumi e, Eiropas vienota krimināla tiesību izstrādē. Tad šis ceļš būs garš un sarežģīts. Eiropā ir dažādas krimināla tiesību tradīcijas, tieslietu iekšlietu jomā, kas ir ilga laika gaitā radušās. Britu kolēģis jau kritiku izteica, un e, es piekrītu, ka Britu tiesībās ir cita pieeja kā kontinentāla Eiropā. Manā valstī ir austro-ungāru tiesību tradīcija un arī ziemeļ valstīs savukārt ir savas tradīcijas. Šīs atšķirības ir jāņem vērā, jārespektē, un tādēļ es iesaku būt piesardzīgiem, un esmu diezgan skeptisks. Paldies! Pašas kungs tagad priekšsē, eh, komisārs kundzei vēlreiz vārds. Paldies, eh, es gribētu pateikties referentu kungam, ka viņš ir uzņēmies iniciatīvu, sagatavot šo ziņojumu, tas ļoti labi sadarās ar E, e, komisijas ziņojumu e, šajā pašā jomā, kas tika publicēts pagājušā gada septembrī. Esmu priecīgs, ka mums ir izdevies iekustināt debatu institūcijās un arī ārpus tām. Ziņojumā pirmo reizi ir apkopot principi, kas stiprinās es. Um, šo politika eh, Lisbonas līguma ietvaros. Paldies jums par darbu. Ir nepieciešams skaidri caurspīdīgi eh, rīki mūsu rokās, kad pielietot ES krimināltiesības. Piekrīt referentam, ka visai ES likumdošanai ir jārespektē eh, subsidiaritāts un samērīguma principi. Mēs, protams, zinām, debats arī to skaidri parādīja, ka krimināltiesības ir sensitīva joma, kurā pastāv dalībvalsts starpā būtisks atšķirības. Tas jāņem vērā, un tieši tādēļ Mums ir jāgādā par to, ka pamatiesību hārta garantētās tiesības tiktu īstenotas, kā arī eh, es eh, cilvēktiesību hārtas eh, garantētās tiesības. Mums ir jāsaprot, kā mēs varam turpin, tuvināt dalībvalstis, tāpat laikā respektējot to dažādās tiesību tradīcijas. Krimināla tiesības ES līmenī ir nepieciešams tikai zināmās jomās, bet tās var dot būtisku pienoto vērtību. Esam redzējuši to, piemēram, vidas noziegumu jomā, kur 2008. un 2009. gadā divas svarīgas direktīvas tiks pieņemts, tikušas pieņemts. Un tie bija pirmie šādi likumdošanas akti. E, parlamentu un komisijas starpā ir bijusi veiksmīga sadarbība strādājot ar šiem dokumentiem. Tas ir bijis veiksmīgs piemērs mūsu darbībai ar nākotnē. Uh, arī piemērojot ES noteikums, ir bijuši veiksmīgi piemēram, piemēram eh, cīņā pret tādu devēto insider nolīgumiem un citiem noziegumiem. Tikai tad tirgi uh, atgūs uzticību, ja mums, no mūsu puses nāk skaidrs signāls par vienotiem noteikumiem un to izpratni. Līgumā ir minēti desmit ES līmeņa noziegumi, kam ir pārobežu dimensija, uh, un ir nepieciešami vienoti e, noteikumi šajās jomās, e, kā arī vienotas e, soda sankcijas. Šeit var minēt, piemēram, tādas jomas kā cīņa pret cilvēku tirdzniecību un bērnu seksuālo izmantošanu, kā arī kibernoziegumu apkarošanu un jaunie konfiskācija noteikumi. Tas viss atsauksies uz mūsu līgumu arhitektūru, eh, radot kopējas minimālās prasības eh, krimināla tiesību jomā ES līmenī. Lai būtu viengablaina ES krimināla uh, tiesību politika, mums ir jāvienojas vairākās jomās. Tādēļ komisija ir izveidojusi ekspertu grupu, kas pirmo reizi sanāks jūnijā un uh, arī sniegs savus atskaits E, tajā līdzdarbosies akadēmiķi un jomas speciālisti. E, viņi apspriedīs sarežģītos jautājumus, kas pacējas saskaņā e, kontekstā ar kriminālu tiesību jomu, un mūsu krimināla tiesību komunikē arī bija runa par to, ka es likumdevējami ir jāizmanto vienkārši saprotama valoda, uh, šajos ziņojumos un likumdošanas aktos. Eh, esmu priecīgi, ka parlamentu atbalsta eh, bauda šie komisijas pasākumu un arī turpmāk ļoti labprāt sadarbošos ar parlamentu, lai sasniegtu mūsu kopīgo mēru - patiesu brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Paldies, komisārs kundze. Nākošais jautājums darba kārtībā ir Boskurtas kundzes ziņojums sievietes Turcijā 2020. gada perspektīva. Vārds referentē 4 minūtes. Dear President. Priekšsēdētājs kundze.